tikai vēlos pasvītrot divus, divus aspektus, divus jautājumus, kas, e, kurus es tur pamanīju. IGAF loma daudz iesaistīto pušu diskusijās un jautājums par interneta pārvaldību notika diskusijas dažu sanākšanu laikā, bet mēs runājam arī ar cilvēkiem, ka ja mēs gribam saglabāt IGF tādu, kāds tas ir tagad, tad jārunā ar iesaistītajām pusēm. Bez pagaidām vēl oficiāls galīgas pozīcijas, un otras puses ir jautājums par konferenci Brazīlijā, kur Brazīlijas valdība grib pārdefinēt pārvaldību, interneta pārvaldību un sarīkot sanāks nākamgad. Līdz šim brīdim mums vēl nav daudz zināms par to, kas tur notiks un kas kā notiks organizēšana, kuri cilvēki varēs piedalīties, bet jebkurā gadījumā tā ir iespēja noteikt jaunas pārvaldības eh, lomas nākotnē attiecībā uz internetu. Un noslēgumā es vēl gribētu pieminēt eh, par vienu sanāksmi, kas man bija ļoti svarīga. Tas bija ikāna direktors, ar kuru es tikos, un mēs runājam par Brazīliju, par internetu pārvaldību. Viņš parādīja, izskaidroja ziņojumu. Ziņojumā par to ir rakstīts, bet eh, viņš runāja par to, cik tālu attīstība ir notikusi tagad, un eh, vai, viņš runāja par to, vai ikāna var būt joprojām atkarīgs no Kalifornijas likumdošanas, no ASV likumdošanas, vai drīzāk vajadzētu veidot starptautisku ietvaru. Viņš teica, ka viņš to var uzsākt, runāt par starptautiska pārvaldība. Vēl viņš mums teica, ka ASV valdība ir tam gatava bet mums ir jāapzinās, ka jānodrošina, ka interneta darbība, darbības spē, spēks, jauda, un mēs nevaram mainīt modeli, ja mēs nepārdefinējam jaunu modeli. Iespējams, ka Briz Brazīlijā par to būs jārunā nevar eh, lūgt ASV, lai tās pilnībā kontrolē jebkādu organizāciju, ja mēs nezinām, kā šī organizācija darbosies. IKAN direktors eh, mums to pavēstīja. Paldies! Grāci, čia qualcuno. Liels paldies, vai kad jautājumi? Jautājumi nav. Paldies kolēģiem par ziņojumiem. Un tagad uh, uz laiku pārtraucam sēdes darbu līdz pulksten 16, kad sāksies balsošana. Kā jūs zinat, tad balsošanas laiks ir fiksēts. Atsāksim darbu pulkstens 4. Après le vote, qu'est-ce qu'il Cari kolēģi, pus... Godātie kolēģi, sāksim balsošanu. Aicinu veikt izmēģinājumu balsojumu. Sākam balsot, lūdzu. Balsojiet, lai varam pārbaudīt, vai darbojas iekārtas. Avete votato tutti? Nobalsojuši. Votazione chiusa. Beidzam balsot, pārbaudam. Darbojas ļoti labi. Nu ko? Butika Ferkungs. Priekšsētājs aizmirst savu balsojumu kārtiņu. Ja tiešām ir ļoti maz atšķirība balsojumā, tad es norādīšu ar roku. Ļoti labi. Būsim te droši, ja ka arī sekretariāts eh, raugās jums. Arī Lambertkungam nav kārtiņas, jā. Nu, tad jūs no vienas grupas, eh, vai tas ir vēl labāk? Nu, ko tagad sākam ar pirmo gru, uh, ziņojumu, sektorī ziņojums. Kurš par? Vai jāveic balsojums elektroniski? Jā, balsojam elektroniski. Sākam balsot par kompromisu. Beidzam balsot. 31 pār, 1 pret, 2 atturas. Tagad pārējām pie nākamā Satorī ziņojuma. Navigā Eiropas Savienība Krievija. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 36 pār 1 pret. Labi. Tagad Gjurga ziņojums. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas noraidīts. Grozījums 20 par pret atturas noraidīts pieņemts. 36 par pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Pārbaudam 39. elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss pār pret naturas pieņemts. Otrais grozījums pār pret atturas pieņemts. Grozījums 43 pār pret atturas noraidīts. 44 pār pret āturas pieņemts. Grozījums 45 pār pret āturas pieņemts. 46 pār pret āturas noraidīts. 47 pār pret āturas noraidīts. 48 pār pret āturas pieņemts. 49 pār pret āturas pieņemts. 51 pār pret pret atturas noraidīts, 53 pār pret atturas pieņemts, 54 pār pret atturas noraidīts, 3. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 59 pār pret atturas pieņemts, 60, 22 kopā par pret atturas noraidīts, 62 pār pret atturas noraidīts, 32 pār pret atturas pieņemts, 64 pār pret atturas pieņemts, 65, 66 pār pret atturas pieņemts, 24, 25 kopā pār pret atturas pieņemts, noraidīts, 67 pār pret atturas pieņemts, 68 pār pret Lūdzu, pārbaudam 67. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 20 pār 17 ir pieņemts. 68 pār pret āturas pieņemts. 69 pār pret āturas noraidīts. Pie 70, ne 50, 50 pār pret atturas pieņemts, 70 pār pret atturas pieņemts, 73 pār pret atturas noraidīts, 74 pār pret atturas noraidīts, 76 pār pret atturas noraidīts, 77 pār pret atturas pieņemts, 79, 88 pār pret atturas noraidīts. 81 pār pret atturas noraidīts. 82 pār un 21 pār pret atturas pieņemts. 83 pār pret atturas pieņemts. 84 pār pret atturas pieņemts. 85 pār pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 93. divās daļās pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas noraidīts. 95 pār, pret, atturas pieņemts. 107 pār, pret, atturas pieņemts. 99 pār, pret pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par. Astotais grozījums. Inta. Tā jūs izskatāties samulsoši pēc piektā kompromisa.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 On vote plus tard. On va les voter, mais plus tard. Okay. Va eh bene, la, il segretariato mi dice che... Sekretariāts saka, ka astoto balsosim vēlāk. 101. tagad. 101. Gatavi. 101. pār, pret, atturas, Izskatās pārba, pieņemts, bet elektroniski pārbaudam. Sākam balsot. Luna. Ci siamo una verifica votazione aperta sul 101. 101. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 26 pār 12 pret pieņemts. 930 pār pret atturas norādīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 108. par, pret, atturas, pieņemts. 109. par, pret, atturas, pieņemts. 110. par, pret, atturas, pieņemts. 113. par, pret, atturas, noraidīts. 114. par, pret, atturas, pieņemts. 115. par, pret, atturas, noraidīts. 116 pār pret atturas noraidīts 117 pār pret atturas pieņemts 7. kompromiss pār pret atturas pieņemts 118. grozījums pār pret atturas noraidīts 125. pār pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 131. pār pret atturas noraidīts. 132. pār pret atturas pieņemts. 134. pār pret atturas noraidīts 135 pār, pret atturas pieņemts 136 pār, pret atturas pieņemts 137 pār, pret atturas noraidīts 138 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts 139 par pret atturas noraidīts 9. kompromiss par pret atturas pieņemts sestais grozījums par pret Tātad, ja 9. kompromiss tiek pieņemts, tad 12. kompromiss atkrīt. Tādēļ uzreiz balsojam par sesto. Sestais par, pret, pārbaudam elektroniski par sesto grozījumu. Sākam balsot. Mhm. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 30 favor. 30 par 8 pret. Pieņemts. 145. un 7. kopā pār pret atturas pieņemts 146 pār 146 pār pret atturas noraidīts. Simt, lūdzu, 146. noraidīts. Tagad 147. 147 pār pret atturas pieņemts. 15 pār pret atturas pieņemts. 148 un 10 pār pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss atkrīt. Un tagad mums ir jābalso par astoto grozījumu, kas bija sākumā. Un tā astotais grozījums, kur, kur vēl neesam nobalsojuši. Labi, kurš pēr? pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 152 par, pret, atturas, noraidīts. 153 Par 152. pārbaudam elektroniski lūdzu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 5 par 32 pret norādīts. 153 par pret atturas noraidīts. 154 par pret atturas noraidīts. 150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 pret atturas pieņemts, 179 pār pret atturas pieņemts, 180 pār pret atturas pieņemts, 171 pār pret atturas pieņemts, 182 pār pret atturas noraidīts. Trešais pār pret atturas pieņemts. Čet, ceturtais pieci pārēt par pieņems. Eh, Piektais par pretaturas eh, bija noraidīts, seši par pretaturas pieņemts, septiņi par pretaturas pieņemts, astoņi par pretaturas pieņemts, trešais par pretaturas pieņemts, sestais par pretaturas pieņemts, deviņi, desmit par pretaturas Te nebija skaidrības. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas noraidīts. 20 par pret atturas noraidīts, 22 pār pret atturas noraidīts, 23 pār pret atturas pieņemts 24 pār pret atturas pieņemts 25 pār 23 vai 20, 23 pārbaudam. Il est contre. Sul 23. Sul 20? 23. 23 stiamo, ci sta, ci... Pārbaudām 23. grozījumu. Stiamo votando l'emendamento 23. Eh, votazione chiusa. Beidzam balso 27 par 14 pret pieņemts. 24 nobalsojām, 25 par pret atturas noraidīts. 27 par pret atturas pieņemts. 27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 pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas noraidīts. Desmit, 11, 12 kopā par pret atturas noraidīts. Otrais un pirmais kopā par pret atturas pieņemts. 31. 31. Par, pret, atturas noraidīts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Stazione chiusa. Beidzam balsot. Trīs pār. 30 eh, pār 5 pret, 4 atturas pieņemts. Bene, passiamo. Tagad pārējām pie Anders Dater ziņojuma. Visi gatavi ar Anders Dater ziņojumu. Labi, 56. pār pret atturas pieņemts, 8. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 58 pār pret atturas pieņemts, 59 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudām 59. lūdzu. chiusa. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 10 pār 28 pret noraidīts. 60 pār pret atturas noraidīts. 61 pār pret atturas pieņemts. 62 pār pret atturas pieņemts. 10 pār pret atturas pieņemts. Afet 11 par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Tad ir lūgums noprodī balsot par 76. grozījumu kā papildus. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 18 par pret atturas pieņemts. 77 par pret pret atturas noraidīts. Pārbaudām 77. Pērta. Votazione. Beidzam balsot. Pieci par 28 pret noraidīts. AFET 17 par pret atturas noraidīts noraidīts. 78 tikau pār pret atturas noraidīts. 79 prodi pār pret atturas noraidīts. 18 afet par pret atturas noraidīts. 19 par pret atturas pieņemts.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 pieņemts 19 par pret atturas pieņemts 20 par pret atturas pieņemts, bet budžet 5, 83 kopā par pret atturas pieņemts 21, 36, 9, 10, 55 visi kopā par pret atturas pieņemts. 86 par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 atturas pieņemts, afet 24 par, pret atturas pieņemts, afet 26, 27 kopā par, pret atturas pieņemts, 20, afet 28 par, pret atturas pieņemts, 99, 49, 50, 52 kopā par, pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 26 par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss, 7. kompromiss kopā par pret atturas pieņemts. Lūdzu. eh, Bārjeno. Adesso abbiamo votato. Esam nobalsojuši par 14. kompromisu un par 7. kompromisu kopā. Un nu, atšķirs labs pušu numuri. L'hai trovata? Perfetto, scusate. Jūs atradāt ļoti labi. Tad nu tagad pārējām pie budžeta astoņi. 8, 9, 13 un 3. 8, 9, 13, 3. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 108, 11 blokā. Par. 108, 11 blokā. Par. Pret. Pārbaudam elektroniski. 108, 11 kopā. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 20 pār 19 pret, 22 pār 19 pret, tad, tad viens. Noraidīts. Diviem zaļajiem nav kartes. Tādēļ pieskaitam viņus. Butikofer kungam, Lambert kungam nav balsošanas kartes. 109. pār. 109. prodī pār. Pret. Atturas noraidīts. AF 30 pār pret atturas pieņemts. AFE 31 pār pret atturas pieņemts. AFE 32 pār pret atturas pieņemts. 111 pār pret atturas pieņemts. AFE 1 pār pret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 atturas pieņemts, sestais kompromiss par pret atturas pieņemts, afet 8 par pret atturas pieņemts, 51 par pret atturas pieņemts, budžet 1 par pret atturas pieņemts, grozījums 7, 7 par pret pret atturas pieņemts, safet 9 par pret atturas noraidīts. Un tagad grozījumi par, balsam par grozījumiem. Sākam balsot. Favore, liberto. Stazione chiusa. Beidzam balsot. 43 pār 1 pret pieņemts. Tagad balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pret 1 pieņemts. Un tagad balsojam par starp institucionālām sarunām. Balsojums sā, sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit pār, viens pret, pieņems. Tagad pārējiem pie nākamās eh, dekastiljo ziņojuma. Siamo tutti pronti. Visi gatavi? Tutti pronti possiamo partire bene. Tad varam ķerties klāt šim atzinumam. 26. par pret atturās pieņemts. 203. grozījums par pret atturās norādīts. 204. D grozījums par pret atturās norādīts. 206. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 206. grozījumu. Tu šeit ček. Votacione. Pārbaudam 206. grozījumu. Beidzam balsot. 206. Okay. 26. grozījums 21 pret, saka priekšsēdētāji. Tātad grozījums ir noraidīts. Tālāk 207. grozījums par pret atturās Noraidīts. 208. par, pret, atturās, pieņemts. 210. par, pret, atturās, pieņemts. 211. par, pret, atturās. Balsojam kopā 211. 212. par, pret, atturās, pieņemts. 213. par, pret, atturās, pieņemts. 214 par pret atturās noraidīts. 28. un 215. kopā par pret atturās pieņemts. 29D un 216 D par pret atturās pieņemts. 226 par pret atturās pieņemts pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 224. par, pret, atturās, pieņemts. 225. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 32., 33., 34. kopā par, pret, atturās, pieņemts. 228 un 228 kopā par, pret, atturās, pieņemts Noraidīts. 227. grozījums. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 229. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 230. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 231. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 230. Trešais par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk 35. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 36. par, pret, atturās, pieņemts. 37. par, pret, atturās, pieņemts. 38. par, pret, atturās, pieņemts. 234. par, pret, atturās, noraidīts. 235. par, pret, atturās, noraidīts. 39. un 40. kopā par pret atturās pieņemts. 246. par pret atturās pieņemts. 46. par pret atturās pieņemts, 240. par pret atturās noraidīts, 47. par atturās, par pret atturās pieņemts. 241. par pret atturās pieņemts. 242. par pret atturās pieņemts. 243. par pret atturās pieņemts. Tagad kompromis grozījums 2 par pret atturās pieņemts. Tālāk. 265. par, pret, atturās, noraidīts. 266. par, pret, atturās, pieņemts. 267. par, pret, atturās, pieņemts. 268. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 57. par, pret, atturās, pieņemts. 58. par, pret, atturās, pieņemts. Tagad kompromisa grozījums 3 par, pret, atturās, pieņemts. 68. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 282. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 283. Pārbaudīsim 282. elektroniski. Beidzam balsot. Jā, šis grozījums ir noraidīts. Tālāk, 283. par, pret, atturās, noraidīts. 69. par, pret, atturās, pieņemts. 285. par, pret, atturās, pieņemts. 70. par, pret, atturās, pieņemts. 287. grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. 286. par, pret, atturās, pieņemts. 71. un 282. 88. kopā par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad 4. kompromis grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 310. grozījums. Un šeit ir mutisks grozījums no Ēlera kunga. Vai vēlties iepazīstināt mūsu šo grozījumu Ēlera kungs? Un tad, redzēsim, ja kolēģi to pieņems. Paldies, priekšsēdētāji! Šī grozījuma nolūks ir tāds, ka uz stingri brīvprātīga pamata tirgus operatori informēta interesētās puses par zaudējumiem, tas jau ir ilgi bijis abu Atlantijas, Atlantijas okeāna pušu interesēs. Amerikā jau uzņēmumiem tiek uzlikt šāds pienākums. Tātad arī Eiropas valstīs to var darīt uz brīvprātīga pamata. Šajā transatlantiskajā nolīgumā mēs vēlamies panākt zināmu harmonizāciju un tieši tādēļ arī to īstenojam šodien. Ar zaļo un sociālistu grupu mēs vienojāmies, ka uh, ja attiecas uz vārdu incidents, tad mēs to aizstātu ar vārdiem finanšu zaudējumiem, un tas um, pazeminātu šo brīvprātīgo informācijas nepieciešamību. Un, ja runājam par finanšu zaudējumiem, tad tas nozīmē, ka uz brīvprātīga pamata ir jāinformē par šiem finanšu zaudējumiem. Piemēram, ja bankā, bankai ir jāinformē un jāziņo par to, ja tā ir bankrotējusi, bet tai. Uh, nevajag informēt par gadījumiem, mana nauda ir nozakta kādā, kādas zādzības vai incidenta gadījumā. Vajadzētu informēt par problēmas apmēru dimensiju, un tad risinājumam vajadzētu atspoguļot to, kas notiek jau Amerikas Savienotajās valstīs, un, protams, ka tas notiek uz brīvprātīga pamata. Paldies! Pilār Del Castillo. Es neskaidrošu, kādēļ mana nostāja ir negatīva. Es tikai gribēju informēt kolēģus no ETP un arī pārējos kolēģus, ka es pieturos pie savas negatīvās nostājas. Tātad es neatbalstu šo grozījumu. Tātad, vai visi piekrītat? ar šo mutiskā grozījuma iepazīstināšanu? Nē? Es atvainojos. Es arī nepiekrītu šim grozījumam balsošu pret to. Tātad. Tagad mēs balsosim par 310. bez uh, mutiskā grozījuma. Nākamais runātājs, es atvainojos, e, saņēmu informāciju, ka šo mutisko grozījumu iesniedza viena iemesla dēļ, un šis iemesls bija kompromiss ar ēnu referentu no sociālistu grupas. Un tagad es nesaprotu, kādēļ sociāldemokrāti tagad saka, ka viņi neatbalsta to, par ko vienojāmies. priekšsēdētāji. Es neesmu tādā pozīcijā, lai varētu atbildēt jūsu jautājumu. Es zinu tikai to, ka mutisko grozījumu var akceptēt tikai tad, ja visi tam piekrīt. Jā, priekšsēdētājs atvainojos par šo samulsumu. Mēs piekrītam mutiskajiem grozījumiem, bet mēs vienkārši balsosim pret to neviens neiebilst mutiskajiem balsojumiem, tad balsosim par to kopā 310. Un to būtu. Sākam balsot par šo. Visi Chichester prego. Sorry, uh, Madam Chairman, but. Es atvainojos priekšsādātāji, bet es esmu pret šo mutisko grozījumu. so, so it should not be put. Tātad par to nevajadzētu balsot. Mm. This is crazy. Chi è contro l'emendamento orale? Tātad, kurš ir pret mutiskā grozījuma prezentāciju? Mums ir nepieciešami četri cilvēki, kuri izsakās pret šo grozījumu, lai to tad neizskatītu. Viens, divi, trīs, četri. Nu, redz, mums ir četri cilvēki, kas pret, un tātad šis grozījums netiek pieņemts. Un par to arī nevaram balsot tad pievērsīs, tad balsosim par 310. grozījumu, tad pašreizējā reakcijā sāk, redakcijā sākam balsot. To aperto. Il 310 così com'è, voto aperto. 310. pašreizējā redakcijā saka priekšsēdētāji. Beidzam balsot. 20 pār 18 pret. Cik ir par? Tātad 22 par 18 pret un grozījums ir pieņemts. Tālāk, piektais groz, kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Sastais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 335. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 90. par, pret, atturās, pieņemts. 336. par, pret, atturās, pieņemts. 336. par, pret, atturās, pieņemts. 338. par, pret, atturās, noraidīts. 342. par, pret, 342. grozījums. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 343. par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 96. pār, pret, atturās, pieņemts. 344. pār, pret, atturās, pieņemts. 345. pār, pret, atturās, pieņemts. 97. pār, pret, atturās, pieņemts. 7. kompromiss grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. Tālāk, 128. par, pret, atturās, pieņemts. 129. par, pret, atturās, pieņemts. 130. par, pret, atturās, pieņemts. 131. par, pret, atturās, pieņemts. 132. par, pret, atturās, pieņemts. 133. par, pret, atturās, pieņemts. 134. par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. 138. par pret atturās pieņemts. 141. par pret atturās noraidīts. 142. par pret atturās noraidīts. 3. par pret atturās pieņemts. 143. Ar mutisko grozījumu no Cukālas kunga par pret atturās pieņemts. 146. par pret atturās pieņemts. 145. par pret atturās pieņemts. 147. par pret atturās pieņemts. 148 par, pret, atturās, noraidīts. 150 par, pret, atturās, pieņemts. 151 par, pret, atturās, pieņemts. 152 par, pret, atturās, pieņemts. 153 par, pret, atturās, pieņemts. 156 par, pret, atturās, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 174. par, pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 165. par, pret, atturās, pieņemts. 10. par, pret, atturās, pieņemts. 168. par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 170. par, pret, atturās, pieņemts. 171. par, pret, atturās, pieņemts. 172. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 173. par, pret, atturās, pieņemts. 174. par, pret, atturās, pieņemts. 175. par, pret, atturās, noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 178. par, pret, atturas, noraidīts. 12. Nē, 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 178. par, pret, atturas, pieņemts. 182. par, pret, atturas,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 atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 201. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 202. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim par uh, vispāršumu kopumā est terminée. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 37 par, 4 pret. Nē, 6 pret. Tā 37 par, 6 pret un tad apstiprināts komplements apsveicu ziņotāju. Adesso noi eh, abbiamo il TNT, prima di tutto iniziamo. Un tagad mums ir top 10. Vispirms būs rezolūcija un pēc tam turpināsim. Risoluzione riguardo a... Sāksim ar rezolūciju. Par ziņojumu, par Rubīgu ziņojumu, lūdzu. Partiamo con la risoluzione. Sākam ar rezolūciju. A favore. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 11. pār pret atturas norādīts. 12 pār pret pret atturas pieņemts, 13 par pret atturas noraidīts, 14 par pret atturas noraidīts, pārvēlēt 14. Votazione Q. Beidzam balsot. 14. 14 par 27 pret noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 20 par pret atturas pieņemts, 21 uh, divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 22 par pret atturas pieņemts, 23 par pret atturas pieņemts, trešais kanālis par pret atturas pieņemts, 24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 atturas noraidīts. 31 par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 5. kompromisu. Sākam balsot. Compromesso 5. Piektais. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 25 pār 16 pret pieņemts. 32. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 33. Par, pirmā daļa par pret atturas noraidīts. 36 par pret atturas pieņemts. 37 par pret atturas pieņemts. 38 pār pret atturas noraidīts. 40 pār pret atturas pieņemts. 39 pār pret atturas noraidīts. 41 atkrīt. 42 tagad. 42 pār pret atturas pieņemts. 43 par pret atturas pieņemts. 44 par pret atturas pieņemts. Pārbaram 44 to lūdzu. Votazione. Beidzam balsot. 25 pār 16 pret pieņemts.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 atturas pieņemts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 par 17 pret. 1 atturas. Tad esam apsvinājuši. Un tagad. Mūtiskais jautājums par top 10. Elektroniskais balsojums. Sekam balsojums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pār 4 pret 5 atturas. Balsošana ir beigusies, 3 minūtes, kuri vēlas atstāt zāli darīt to, un tad turpināsim ar komitejas darbu. Thank you.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 ce que nous avons On a encore Madame, Madame euh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri. Labi, tad turpinām darbu. Skatīsim Mar uh, Romanas Jordanas ziņojumu. Un es došu viņai vārdu līdz pat. Lūdzu. Marca leta 2011 eh, je bila nesreča v Fukushima. Lielas paldies priekšsēdētāji. 2001. gada 2011. gadā notika Fukushimas eh, katastrofa un tad ļoti ātri tika pieņemts eh, lēmums un paveikt eh, stresa testus šiem te iekārtām, kodoli iekārtām un sagatavot likumdošanas pārskatīšanu. Un tagad mums ir rezultāts, mums ir Eiropas komisijas priekšlikums par nākamo direktīvu par kodoldrošību ar visiem grozījumiem. Šeit ir diezgan daudz grozījumu. Eiropas komisija, manuprāt, ir ļoti labi paveikuši šo te darbu. Es gribu pie, pieskarties dažiem no viņu priekšlikumiem. Vispirms Eiropas komisija īpašu uzmanību pievērsusi definīcijai par to, kas ir kompetentā regulējošā iestāde. Vēl Šis priekšlikums ietver kritērijus par to, ko šāda kompetenta iestāde, e, kādai tā jābūt, piemēram. Komisija nosaka, ka jābūt neatkarīgai šai institūcijai, nosaka kritērijus pašai organizācijai attiecībā uz tās budžetu, cilvēku resursiem. Uh, kā arī ne, nepieciešamos noteikumus. Šeit ir mērķis uzlabot e, uzlabot iespēju ātri reaģēt, ja tas ir nepieciešams, un, te, un tas ir konkrēti vienā pantā smalki izskaidrots. Vēl priekšlikums ietver sevī pantus par licenšu saņēmējiem. Šeit ir jauna definīcija par pārskatiem un arī padziļināt skatīta aizsardzība, cilvēka resursi. Ir noteikts, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešamas prasmes un zināšanas, bet, manuprāt, svarīgi tas, ka te ir jaunas prasības par adekvātu kompetenci no apakšuzņēmēja puses. Caurskatāmības moments ir ļoti būtisks tāpat. Šeit parādās jauna prasība nacionālajai regulējošai iestādēji un licences saņēmējam iz, izveidot caurskatāmības, caurskatām stratēģiju. Viena nodaļa ir veltīta ap, saistībām, drošības mērķiem. Par, tur ir runa par to, kā šos mērķus sasniegt, tur ir metodoloģija noteikta. Manuprāt, šis priekšlikums ietver svarīgus ieteikumus, kā varētu uzlabot drošību Šie drošības mērķi aptver arī visu dzīves stiklu, e, ciklu iekārtām, sākot no būvniecības, pēc tam slēgšanu, iekļaujot. Vēl būtiski ir tas, ka, ka mēs esam ļoti daudz mācījušies no nesenajām katastrofām. Uh, tāpēc mums ir noteikti ārējie bīstamības aspekti un cilvēku mērķi. Tātad cilvēku, ārējie cilvēki izraizīti e, bīstamības momenti. Manuprāt, būtiski ir tas, ka šis teksts ietver sevī vairākus katastrofu veidus. Teksts ir ļoti ļoti mm, pamatīgs, un tur ir runa par eh, negadījumiem, kas ir saistīti ar būvniecības kaut kādām kļūdām un arī ar ļoti smagiem negadījumiem. Te ir stingra prasība iero, attiecībā uz ierobežojumiem, attiecībā uz reaktoru kodolu, un, sek, un teikts, ka sekas ir jāierobežo zināmā teritorijā. Es jau pieminēju, ka ir svarīgi, svarīga ir šī gatavība rīkoties negadījuma gadījumā. Tas, ko mēs sapratām Japānā, ir tas, ka šīm kodāla iekārtām ir noteikti jābūt centrālai vadībai lai tā būtu pasargāta no dabas katastrofām. Tā kā, ja kaut kas notiek, mēs tomēr šo iekārtu varam darbināt. Vēl ir jauni, jauns prasības pārskatīšanai, desmit gadi ir noteikti un seši gadi tematiskajām pār, pārskatīšanām. kā daļa no šiem te pārskatīšanām komisijas loma ir pastiprināta, kas, manuprāt, ir labi, jo mēs jau Japānā redzējām, ka tur regulējuša iestāde bija ļoti vāja, un faktiski neviens nevarēja neko izdarīt. Mūsu gadījumā es domāju, ka mēs varam šeit parādīt svarīgu papildus vērtību, ko sniedz Eiropas Savienība. Vēl jautājums par sodiem. Manuprāt, mēs esam gaidījuši šos grozījumus jau ļoti sen, un tagad tie ir gatavi īstajā laikā, lai mēs varētu tos pieņemt līdz šīm sasaukuma beigām. Mans birojs strādā ļoti pamatīgi pie šī jautājuma. Mūsu mērķis ir uh, panākt, lai šo ziņojumu jau rītdien pabeigtu, un tad to varētu iesniegt tūkošanai. Tas nozīmētu, ka 1. aprīļa plenāra sesijā mēs jau varētu balsot par ziņojumu. Vēl mēs balsu gribam sarīkot eh, uzklausīšanu 12. februārī. Par būtību runājot, par saturu. Uh, Es galvenokārt gribētu, lai mēs, lai panāktu to, ka incidentu ir pēc iespējas mazāk, bet lai vai kā, vienmēr pastāv iespēja tam, ka kaut kas var gadīties, un mums ir jābūt gataviem, jāprot reaģēt, jābūt labai koordinācijai, vajadzētu būt drošības standartiem Eiropas Savienībā vienotiem standartiem, kas palīdzētu nodrošināt drošību eh, mūsu pilsoņiem. Un tāpēc šīs te sešu gadu tematiskās pārskatīšanas varētu izmantot arī organizācijas pārskatīšanai. Kā es jau teicu, priekšlikumi no komisijas ir labi. Eh, tie saskana ar maniem komentāriem. Man ir daži tehniski grozījumi, kur es domāju, mēs varam tuvāk pieturēties pie. Mm, IEO standartiem. Paldies. Grāci. Labi, paldies. Vārds Correira de Campos. Eh, Presidenta, uh, eu concordo em geral com a relatora. Paldies. Es pamatā piekrītu referentei. Fukušīmas negadījums, incidents sagrauva sabiedrības uzticību energodrošībai un norādīja uz tehniskām problēmām. Tas pats bija arī citos e, kodola negadījumos. Pēc šī negadījuma ir pieņemti svarīgi politiski lēmumi attiecībā uz kodola enerģiju. Uh, mums ir jo īpaši jāuzsver enerģijas drošības, un enerģijai nav nekāda robeža. Drošības jautājums ir pārobežu jautājums, tāpēc mums jānodrošina e, ļoti augsti standarti energo drošībai Eiropas Savienībai. Uh, Mums ir viena trešdaļa no visām automobilelektrostācijām pasaulē, tāpēc es eh, ļoti augstu novērtēju šo priekšlikumu. Mēs esam arī mācījušies no Fukushīmas un stresa testiem. Eh, priekšlikumi ir pozitīvi, ņemot vērā to, ka mēs stiprinām nacionālos regulātors, palielinot caurskatāmību. Uh, arī uzlabojam koordinācijas eh, mehānismus, arī pārskatīšana tiek mm, uzlabota, apmaiņa ar informāciju ir svarīga, lai mēs varētu strādāt pie drošības uzlabošanas. Ja mēs runājam par subsidiaritāti, tad mēs stiprinām arī komisijas Romu nosakot vadlīnijas drošības pasākumiem un institūcijām, kas veic labākās prakses. E, augsta līmeņa drošība ir noteikta visos kodolu e, instalāciju dzīves cikla momentos, e, arī pat līdz nojaukšanai. Mēs esam gandarīti par priekšlikumiem, par tehniskajiem uzlabojumiem, lai labāk gatavotos uh, un ātri reaģētu, efektīvi reaģētu uz uh, negadījumiem. Tāpēc mēs uh, esam gatavi sastrādāties ar kolēģiem par šo lietu, konkrēti ar referenti, ar kuras priekšlikumiem mēs, piekrīt, kuras priekšlikumiem mēs piekrītam. Paldies, Toženovska kungs. Paldies priekšādātāji. Mani kolēģi to jau pateica, jā, protams, pēc Fukušimas eh, incidenta negadījumu, pēc milzīgās katastrofas mūsu cilvēki sāka uztraukties eh, saistībā ar kodolu iekārtām. Tāpēc ir veikti daudzi testi lai pierādītu, lai paskatītos, cik drošas ir mūsu kodoliekārtas. Protams, mēs gribam uzlabot eh, harmonizāciju šajā jomā, lai eh, stiprinātu nacionālās regulātoru iestādes un caurskatāmību eh, vajadzētu stiprināt ar visiem šiem procesiem Šī ir pozitīva attīstība, jo mēs gribam uzlabot uzticēšanos, cilvēku uzticēšanos e, kodoliekārtam. Ja mēs runājam par šīm ļoti sarežģītajām kodoliekārtām, ENSEK e, galīgajā ziņojumā ir rakst, aprakstīti visi stresa testi un ir četras jomas identificētas, kur vajadzētu veikt uzlabojumus. Pārbaudas tiek veiktas, bet Bija vēl priekšlikums par jaunu direktīvu vai vispārīgu pārskatīšanu, un tas, manuprāt, ir diezgan problemātiski jo mēs ieviešam jaunas definīcijas, jaunas termins, un tiem jābūt ļoti precīzi definētiem, lai izvairītos no neskaidras interpretācijas vai neskaidrām vietām, jo mēs runājam par pārbaudēm. Pārbaudēs svarīgi izvairīties no potenciāla pārklāšanās. Uh, Tad visām iestādēm ir skaidri jāzina, kā darboties savā jomā. Tā kā tas ir diezgan problemātiski ar šo, to, ar šo jauno pāntu 8a, kas arī runā par pārskatīšanas procesu. Tam ir skaidri jābūt izskaidrotam. Baidos, ka tā, tas nav pilnīgi skaidrs šī sistēma neievieš dubultu sistēmu papildus esošajai pārbaudas sistēmai, jo, ja mums ir vairākas procedūras, drošības procedūras, tad mums jāskatās būtu, kurš mehānisms ir labāks. Tāpēc šis komisijas priekšlikums eh, tam vajadzētu likvidēt eh, šo, šo te skaidrības trūkumu. Arī administratīvais sloks uh, varētu rasties no visiem šiem mehānismiem. Tāpēc ir būtiski skaidri noteikt regulātoru kompetence. Un es domāju, ka tā ir tiešām tā institūcija, kura ir ārkārtīgi prof profesionāla un neatkarīga iestāde. Tāpēc es domāju, ka mums tiešām jāievēro šīs priekšlikums attiecībā uz astoto pantu. Tur ir runa par neatkarīgu pozīciju. Ja komisija grib uzraudzīt visu šo lietu, tad te varētu rasties interešu konflikts, jo komisija ir mazliet citādākā pozīcijā. Tāpēc jādomā, ka šīs dokuments E, tam vajadzētu noskaidrot precīzi terminus, runājot, piemēram, par to, kas tiek domāts ar teritoriju, kas tiek aptvērta. Un vajadzētu skaidri paskatīties, kādas procedūras būtu jāpieņemam referente ieteica uzklausīšanu, tas ir ārkārtīgi būtiski, jo mēs runājam par svarīgām procedūrām. Mēs skatāmies arī tehniskus jautājumus, kas ir saistīti, kas ir ļoti komplekss šajās iekārtās. Es, protams, sadarbošos ar referenti pie šīs te sarežģītās procedūras. Uh, Mēs cieši sadarbosimies, mums ir nopietni jāņem šī lieta. Bet no otras puses nevajadzētu tikai pakļauties šim psiholoģiskajam slogam un visu laiku šaubīties, domāt par eh, sabiedrības šaubām, jo šīs kodola iekārtas ir ārkārtīgi sarežģītas. Es esmu gatavs nopietnām darbam un sadarbībai. Es ar prieku piedalīšos šajā darbā. Paldies! Grazie la komisija. Paldies, Vārts komisija. Se intende intervenire. Ja kāds ir ieradies? Um, madam prezident, madam raportēr. Um. Priekšsādātāja, ziņotāja, deputāte. Pirmkārt, Paldies par labajiem vārdiem, ko dzirdēju par komisijas priekšlikumu. Gribētu atgādināt dažus a, galvenos komisijas priekšlikuma principus. Un ļoti ir atgādināt, kādēļ nākam a, esam sagatavojuši šo priekšlikumu, jo īpaši pēc pēdējā komentāra dzirdēšanas. Esam saņēmuši no padomas dubulto mandātu 2011. gadā. Viens bija testa veikšana, un otrs mandāts bija pārskatīt un, ja nepieciešams, arī pārstrādāt Eiropas Savienības tiesību aktu attiecībā uz drošību. Arī šis parlaments ir pieņēmis eh, rezol rezolūciju, um, aicinot pārskatīt uh, atomu drošības uh, uh, regulu. Esam uh, strādājuši ar starptautiskiem spēlētājiem, starptautisko aģentūru, ar starptautiskiem regulātoriem. Esam sadarbojušies arī ar a, sabiedrību. Esam organizējuši uzklausīšanas, esam veikuši stresa testus un esam a, strādājuši, izveidojuši arī izveidojuši tehnisko grupu, kurā piedalās zinātniskie eksperti. Šis priekšlikums ir visnotaļ visaptverošs, un tas balstās uz vairākiem principiem. Viens princips ir lēmumu pieņemšanas neat neatkarība drošības jautājumos, otrs princips ir caurspīdīgums, lēmumu pieņemšanas caurspīdīgums, trešais - augsta līmeņa drošības nodrošināšana, nosakot uh, ambiciozus drošības mērķus, uh, tajā pašā laikā atstājot pietiekami lielu maržu nacionālajām drošības iestādēm, lai realizētu uh, un īstenotu šos mērķus saskaņā ar savām procedūrām un praksēm, kuras ir izveidojušās gadu gaitā. Un tieši tādēļ šajā priekšlikumā īpaša uzmanība ir vērsta uz to, lai nodrošinātu uh, mērķu sasniegšanu, un tieši tādēļ ir ierosināta arī koleģiālās, koleģiālā pārskatu sistēma. Kolģelā pārskata nenozīmē kontroli, un tas nekādā veidā neiejaucas Nacionālo drošības iestāžu prerogatīvās koleģiālā. Eh, lai pārskats ir izveidots tādā veidā, lai pirmkārt nodrošinātu labāko prakšu īstenošanu, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu augstā līmenī, un lai zināmā veidā harmonizētu to, kādā veidā cilvēki strādā, proti mēģinot nodrošināt labāko prakšu izmantošanu visā Eiropā. Manuprāt, tas ir mērķis, kuram var piekrist visi šajā telpā klātesošie. Atbildot uz kādu komentāru, ko dzirdēju, proti, ka šis priekšlikums varētu būt priekšlaicīgs saukt šo priekšlikumu par priekšlaicīgu eh, divi ar pus gadus pēc Fukushimas negatījuma, un es pieņemu, ka lielākā daļa no jums ir izlasījuši daudz ziņojums no Japānas, nu tad nedomāju, ka ir īsti atbilstoši šauk, saukt šo uh, priekšlikumu par priekšlaicīgu. Kā jau es teicu iepriekš, šo priekšlikumu uh, dziļi un plaši ir apsprieduši cilvēki ar tehnisko ekspertīzi, proti uh, atomu regulātori. Šie paši regulātori mm, vienojās izveidot šo uh, koleģiālā pārskata sistēmu. Tādēļ uzskatu, ka pašlaik ir īstais laiks šim priešlikumam, un arī mūsu piedāvātā sistēma, mūsuprāt, ir atbilstoša. Vai komisijai te rodas interešu konflikts, un vai komisija grib strādāt kā atomregulātors? Uh, arī šāds jautājums tika uzdots, un es domāju, ka uz to vajadzētu atbildēt. Atbilde ir nē. Komisija nav nekādu ambīciju strādāt kā automregulātoram, ja tās būtu pretrunā ar manis iepriekš minētajiem principiem, jo īpaši pretrunā ar neatkarības principu lēmumu pieņemšanā, un tas būtu arī pretrunā arī ar caurspīdīguma principu lēmumu pieņemšanā. Komisijas ierosinājums pantā par šo koleģiālo pārskatu ir gluži pretējs. Mēs vēlamies izveidot robustu mehānismu, robustu lēmumu pieņemšanas sistēmu, kurā, ja gadījumā nav iespējams panākt vienošanos par to, kā veikt šīs koleģiālās pārskatus, tad <clears throat> tiek nozīmēts galējais lēmuma uh, pieņēmējs, kas nodrošinās, ka šie pārskati notiek uh, vismaz reizi sešos gados. Tik tālu par priekšlikuma uh, saturu un būtību. Gribētu pieminēt vēl arī to, ka komisija uh, jo īpašu uzsvaru liek uz šī priekšlikuma laicīgu pieņemšanu, un tieši tādēļ es atzinīgi vērtēju referenta referentes vārdus, viņa norādīja, ka jau ir nonākusi jau ļoti tālā atzinuma sagatavošanas fāzē, un tieši tādēļ mēs arī ceram un paļaujamies uz šīs komitejas un vispārībā arī parlamenta ātru darbu strādājot pie šī faila. Paldies! Čebravim. Paldies! Referenti pavisam īsi. Plējo. Hvala lepa za vse komentarje. Liels paldies par uh, komentāriem, par diskusiju. Pavisam īsi runājot par šo priekšlikumu. Par to, ka tas ir iesniegts pāragri, es tā nedomāju, nē. Es domāju, ka mums ir jārēģē ātri un atbildīgi pēc Fukushimas traģēdijas. Atcerieties, ka 8.9. gadā parlaments bija daudz ambiciozāks un pieprasīja šo kododrošības direktīvu. Uh, Es domāju, ka tas noteikti ir parlamenta interesēs pārskatīt šo direktīvas pateicus nu referentiem. Pēc jaunā gada mēs tiksimies, izskatīsim grozījumus un ceru, ka varēsim arī no, vienoties pēc iespējas par vairākiem kompromisiem. Liels paldies! Paldies, un tagad vārds Korholas kundzei lūdzu. Varhalas kundze. Par aviācijas emisijām vārds jums. Liels paldies! Aviācija, iekļautē Eiropas Savienības ETS sistēmā, sākot ar 12. gadu jo no paša sākuma Eiropas Savienības dalība valsts un aviolīnijas arī saskārās ar trešo valstu tādām bremzēšanas pasākumiem un ASV, piemēram, Krievija, Ķīna, Brazīlija. Šīs valstis atteicās ievērot mūsu noteikumus. Eh, šī grimzēšanas pasākumi ievērojami vaināja aviolīniju konkurētspēju Eiropā, mazināja to izaugsmas iespējas. Tas nāca par labu mūsu trešo valstu partneriem. Tādējādi nā, pagājušajā gadā pēc startautiskās spiediena Eiropas komisija piedāvā Eiropas Savienībai atkāpties un uh, vienoties par laika apturēšanas lēmumu lai varētu izveidot veselīgu sārunu klīmētu. Starptautiskajā aviācijas organizācijas ģenerāla asamblējā, kas notika oktobrī. Tad, nu, šis lēmums tik tiešām izrādījās ļoti saprātīgs un vietas. Civilās aviācijas organizācija ICAO varēja progresēt, ir panākt vienošanās, lai varētu uh, pieņemt globālu pasākumu attiecībā uz aviācijas emisijām par šo vienošanos vajadzētu vienoties 16. gadā. Ar šo direktīvu Eiropas Savienība atkal rīkojas viena, piedāvā tā saucamo gaistāps modeli, kur visi lidojumi uz un no Eiropas Savienības eh, visiem lidojumiem jāievēro ETS Tas tiek paredzēts laikam 14. no 14. līdz 20. gadam. Mēs uzspiežam mūsu Eiropas likumdošanu trešajām valstīm, avju, trešo valstu aviolīnijām arī ir izraisījis kritiku, un tas nozīmēs, ka arī tiks pieņemta aizsardzības pasākumi, kādi jau tika pieņemti pirms eh, laika apturēšanas eh, lēmumu. Visas aviolīnijas bija pret šo priekšlikumu, viņi zināja, ka tas viņus kaitēs. Tas pats arī attiec uz Startautisko transpor gaisa transporta asociāciju un arī uz Eiropas aviolīniju asociāciju, kas bija pret šo. Arī liela daļa dalību valstu izteicās pret, jo riski ir ļoti pašsaprotami un redzami. Salīdzinot ar uh, ETS gaisa modeli, tas nosaks 33% no emisijām. Pretim mans piedāvātais iekšā Eiropas testa nosaks 30, maz, nezaudz, mazāk 30, kā 30% emisijām. Liels risks, maz ieguvumi. Man ilgi bijis iespējas, ka Eiropas Savienība ir pati lielākais šķērslis globālam klimata vienošanai. Un šis ir ļoti labs piemērs tāda veida attiecībā. Eiropas Savienība ir apsēsta ar savu modeli tik ļoti, ka šī attieksme rada visai lielas šaubas citu iesaistīto pušu vidū aviācijas gadījumā. Esmu dzirdējusi, ka viņi saka, ka mēs esam gatavi mazināt emisijas, bet kādēļ Eiropas Savienība izvēlas šādu modeli? Jautājums tik tiešām kādēļ? Vai tā ir tāda politiskais lepnums? Nu, atgriezeniskā saita ir tāda, ka Eiropas Savienība ir savu attieksmi, Eiropas komisija ir savu attieksmi, diemžēl apdraud veselīgo sarunu klīmatu, kāds ir izveidots pavisam nesen attiecībā uz šī jautājuma risināšanu ar Civilās aviācijas asociāciju. Visu šo maslu dēļ šajā atzinumā es piedāvāju turpināt laika apsturēšanas lēmumu intra IT e Eiropas Savienības ITS e līdz 2016. gadam. Nevajadzētu uzspies jaunu lēmumu arī mūsu starptautiskiem partneriem. Uh, Nikau ģenerāla asamblēja tiksies 2016. gadā, tiek sagaidīta globāla vienošanās, un, lai mēs panāktu globālo risinājumu, mums ir jāsaglabā šis pozitīvais klimats. Pat ar uh, intraijai ITS e Eiropas Savienība joprojām ir flagments Eiropas Savienība arī jārīkojas tā ir viedā, gudrāk, un uh, komisijas plāna apdraud IKL procesu, kas ir uzsācies ļoti daudz sološi. IKL ir vienīgā iestāde, kur mēs varam panākt globālu risinājumu. Es uzskatu, ka Eiropas Unība būtu pārāk aroganta un mm, naiva, ja tagad pieņem šādu veidu likumdošanu, globālais mehānisms. Uh, um, tiek aktīvi atbalstīts arī ārpus Eiropas Savienības. Tas notiek pirmo reizi lielākie spēlētāji arī to atbalsta. Mēs nevaram nobloķēt šo procesu ar savām iekšējām aktivitātēm. Paldies! Liels paldies, Krāmer kungs! Ich äh, will als Schattenberichterstatter der ALDE das vielleicht nochmal etwas. Paldies, esmu ALDE ēnu referents un gribēju izteikties nedaudz vienkāršāk nekā Korhols kundze. Pēdējo gadu laikā esmu bijis vadošais referents, kad esam runājuši par ETS, būtībā jau no paša sākuma. Abas valstis bija, viņām bija skaidra pozīcija, ka, uh, noraidoša pozīcija, ar tām notika konsultācijas, un tad tās bija arī pret Eiropas uh, regulas ieviešanu. Eiropas Savienība bija diezgan uh, spītīgi un uzstāja uz savu pozīciju. Pašā pēdējā brīdī komisija padevās tādas ļoti spēcīgas opozīcijas priekšā. Pirms pāris nedēļām IKAO bija ļoti neparasta situācija, kas ļoti netipiska situācija izvērsās cīņa balsošanas laikā gaisa telpas uh, va, valstu grupa saņēma pilnīgi noraidījumu no IKO puses, un es tādēļ esmu neizprantā. Es zinu, ka solis ir jāveic, bet komisija šeit piedāvā tādu modeli, kurā skaidri iezīmējas, ka viss, ko mēs iegūsim no tā, būs tikai konflikti ar trešajām valstīm. Tādēļ es domāju, ka tagad mm, ir, uh, nav pārāk veiksmīgs laiks, jo zi mēs zinām, ka uh, IKO risinājumu bija ļoti grūti panākt, tādēļ mums ir jārīkojas tagad konstruktīvi, mums nevajadzētu provocēt konfliktus. Es gribētu izteikties skaidri. Te jau vairs nav runa par politisko gribu, nav runa par to, vai mēs gribamies šo gaisa telpas pieeju. Jautājums ir par to, vai mēs akceptējam starptautisko situāciju, kāda ir izveidojusies pašreiz mēs nevaram stāties pretī visai pasaulē. Ja pārējā pasaule nevēlas piedalīties, tad mums ir jāapstājās. Citādāk mēs radīsim tirzniecības konfliktus. Ķīna ir apturējusi Airbus pasūtījumus, piemēram, Mums ir jā, jāpaturprātā aktu, pašreizējā situācija. Es piekrītu Korholz kundzē, kura norādīja, ka viss process bija ārkārtīgi sarežģīts. IKO process bija ļoti sarežģīts, bet izskatās, ka Eiropas Savienība to neņems vērā, jo uh, ir <clears throat> Eiropas Savienība nāk klājā ar tādām idejām, ko neatbalsta nekur citur pasaulē un tagad ir panākts kompromiss, bet uz ļoti nestabila pamata. Domājot par 2016. gadu, ticamāk šis kompromiss tiks noraidīts. Tad ja mazākais, ko varam darīt, ir uh, darbības apturēšana, mūsu darbību apturēšana vismaz līdz 2016. gadam. Ja mm, runājam par klimata aizsardzību, nav nekādas jēgas veikt uh, emisiju tirzniecību tikai Eiropas Savienībā. Gluži vienkārši tiks, notiks ienākumu pārdala, un tas nekādā ziņā nepalīdzēs uh, klimatam. Tagad vārds uh, Jordans kundzei. Paldies! Parasti es piekrītu Korhals kundzei, parasti mūsu viedokļi ir līdzīgi, bet šoreiz man jāsaka, ka mans viedoklis ir citādāks. Mēs Eiropas Savienībā 2008. gadā pieņēmām lēmumu, ka samazināsim emisiju a, apjomu. Mēs vēlamies taisnīgi sadalīt šos logus starp dažādām a, nozerēm. Cit, a, ats, a, citām nozarēm jau ir uzlikts pietiekami liels, liels sm, sloks, bet aviācijas nozarē šis sloks ir būtiski vieglāks. Nedomāju, ka tā ir pareiza situācija. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pieturēties pie savām uh, kompetencēm. Mums vajadzētu pieņemt pasākumus mūsu teritorijā. Es nekad neesmu piekrituši šai stop the clock darbību apturēšanas principai. Tas tikai uh, tad graus Eiropas Savienības tēlu. Arī es piedalījos konferencē un tikos ar IKO pārstāvjiem. IKO pārstāvji prezentēja savus plānus, proti viņu plānu pieņemt akceptē šo vienošanos līdz 2016. gadam un sākt emisiju samazināšanu sākot no 2020. gada. Jāatzīst, ka esmu diezgan skeptiski noskaņošana noskaņota pret to, ja 2011, 2001. gadā IKO pauda apņemšanos sagatavot šādu nolīgumu, bet šāds nolīgums vēl joprojām nav panākts. IKO izskatās, ka nav pārāk uh, ambiciozi noskaņot. Vēl kāds jautājums. Uh, aspekts. Emisijas apjoms ir jāsamazina, uh, līdz 2020. gadam saskaņā ar zināmām ekspektācijām. Līdz tam laikam Eiropas Savienība jau būs samazinājusi savu emisiju apjomu par 20%, un tieši tādēļ es nevaru piekrist tam, kas nu pat izskanēja. Paldies, Prodi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu šeit tik tiešām mēs risinām ļoti nopietnu problēmu. Nu, tas ir saistīts arī ar uh, komisijas uh, iespēju tik tiešām Uh, uh tik tiešām tīt visu, lai nu, viņi visu pasauli sekot viņu izlemtajiem lēmumiem. Es domāju, ka Vāršavas sarunas Eh, bija praktiski izgāzušās, un mums pašiem ir jāatrod eh, citādāks veids, kā prezentēt šo vienošanos. Galvenokārt, eh, tam ir daudz vairāk jābalstās nekā pašais tas ir ETS, jābalstās uz taisnīgumu un vienlīdzīgumu, lai iesaistītu visus puses. Es uzskatu arī, kā ir nepieciešamība apzināties, nepieciešamība rīkoties, tad arī steidzami. IKO, manuprāt, ir tā atbilstīgākā vieta, fórums, kur uh, noturēt sarunas. Manuprāt, eh, tas, ko varētu darīt eh, relatīvi īsā laikā, varētu būt izstrādāt priekšlikumu, kas ir vairāk eh, tāds kā nodo, oglekļa nodoklis un nevis tirgus mehānisms, jo uzskatu, ka mums ir jāmērķē. Uh, un jāizstrādā tāds nolīgums par šīs jautājuma uh, smagumu, sarežģītību. Tas varētu arī būt viens no principiem, kas varētu laikgaitā attīstīties. Un uh, mēs varētu nonākt pie uh, globālāks vienošanās. Tādējādi es gribētu arī tādas sarunas sikau, kas balstās uz to, ka visi pieņem nodokli par degvielu. Atbalsta šādu ideju, tas jau atbrīvotu resursus, lai veiktu steidzamas intervences, lai varētu steidzami rīkoties, uh, un piemērot tos klimata izmaiņām. Tādēļ mēs arī atzītu tās valstis, eh, kurām ir ļoti lielas eh, tātad eh, naftas rezerves tropiskajos mežos. Es uzskatu, ka pēc iespējas ātrāk, īsākā laikā ir uh, šīm valstīm jāpieprasa ieguldījums uh, tādai uh, vissabiedrības interesē. Tad uh, es uzskatu, kā mēs varētu izmantot šo situāciju un tad ar nedaudz piezemētāku attieksmi mēs arī tad uh, raudzītos, kāds būtu, kādi būtu tie priekšlikumi, par kuriem mēs varētu labāk vienoties. Un vēlreiz uzskatu, ka. Uzskatu, ka šeit mums jārunā par klimatisko taisnīgumu. priekšlikums, kas arī var sniegt atbildi uz Balī deklarāciju nepieciešamība Balī deklarāciju arī pārvērst politiskos pasākumos. Paldies, Prodikungam, Merkis kundze, Anreferent. Thank you. Uh, uh, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies referentei. Domāju, ka referentes nostāja ļoti skaidra. Tomēr man ir mazliet savādāks viedoklis, un es arī balstu to uz pagātnes, nu, pagātnes mūsu nodomiem. Referente ir pārāk, pārāk tic IKO, un IKO nav saistošs līgums globālā līmenī. Uh, Un tātad es uzsveru, svāru, uzsveru vārdu saistoši. Jā, protams, sektoram ir ļoti labi nodomi, bet tie nav saistoši. IKO līgums grib 16. gadā sākt domāt, e, sāk strādāt, e, lai emisijas samazinātu no 20. gada, tas ir pēc septiņiem gadiem. Šī procesa E, rezultāts, lai arī tas ir pozitīvs, tomēr nav skaidrs. Tāpēc mēs varam pabikstīt šo procesu un pastum to pareizā virzienā, un mēs to varam izdarīt vienīgi, ja mēs izdaram spiedienu uz IKO noslēgt šādu līgumu. Tāpēc uh, pieeja, kas ir saistīta ar gaisa Uh, telpu. Uh, ir jādomā mums visvairāk par vidi. 14% no visām uh, emisijām, kuras paredz ETS sistēmā, un mums tur mums būtu jāsamazina 20%. Teiksim, mums ir jāizdara spiediens uz Ķīnu. Katrā kopu sanāksmē uh, Mēs redzam, ka globālā klimata politika ir ļoti sarežģīta, bet mēs esam liels kontinents. Ja mums ir ambiciozs mērķis, tad mums vajag arī paskatīties atpakaļ un, un skatīties, vai citi mums seko. Bet šajā gadījumā, ja ir globāla doma par līgumu, tad mēs nedrīkstam padoties Ķīnas spiedienam un pārtraukt visas darbības. Tas nozīmē, ka mēs padodamies. Uh, Tā kā mums skaidri jāparāda, ka mums ir mērķis, nu, ka mēs paliekam pie šī mērķa līdz beigām. Treškārt, IKO tiktu mudināts 16. gadā noslēgt līgumu pēc šī gada IKO asambleja tai būtu jāiesniedz ziņojums. Tad mēs uzskatām, ka pēc šīs, te, pēc šīs eh, līguma parlamentam un komisijai, komisijai būtu jāsniedz informācija par šo um, līgumu un vajadzētu attiecīgi mainīt uh, likumdošanu. Es iesniedzu grozījumu eh, par to, ka šī, šāda kārtība tikai līdz 16 gadam tiktu ievērota un vēl uzraudzības prasības ir ļoti svarīgas. Uh, jo uzraudzība uh, ir nodrošinājusi labāku uh, pārlūkošanu pār uh, degvielas izmantošanu. Uh, paldies referents kundzei un priekšādātājs kundze, un es labprāt strādāšu kopā ar jums, man būs vēl daži grozījumi. Paldies. La parola kolega Ramsdorf, prego. Paldies, uh, Ramsdorf kungs. Paldies, ka man ir iespēja izteikties. Problēma ir tāda, ka šī te apdraudējuma videi um, tos var apiet ar tehnoloģiskām inovācijām un sociāliem pielāgojumiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir, kur ir 700 miljoni transporta līdzekļu un simtiem tūkstošu lidmašīnu. Tāpēc varu teikt, ir daži, dažas tehniskas eh, inovācijas, kuras jau ir pieņem, pieejamas. Piemēram, manā valstī mums ir patents, lai samazinātu emisijas, trans, transporta līdzekļu emisijas, un to var pielāgot jebkuram transporta līdzeklim, neatkarīgi no šī transporta līdzekļa vecuma. Uh, Šī, šīs iekārtas samazina emisijas, emisijas par 17%. Tur ir filtrs un kondensators, kas samazina emisijas par 17%. To var izmantot arī lidmašīnās un energojomā, bet problēma tāda, ka, ka tā ir pārāk lēta, jo, lai ražot šīs iekārtas, tas maksā tikai 5 dolārus, jeb 100 kronas nevis 60 tūkstoši kronu par katalizātoru. Katalizators ir daudz dārgāks, bet tas jau ir ieviests visā auto industrijā, un tur pastāv milzīgs lobijs, kas pretojas jebkādām inovācijām. Cita inovācija, kas varētu uzlabot klimata problēmu, problēmas risinājumu ir cementa industrijā ir patents e, pirms mēneša iesniegts, kur tiek pievienoti keramiskie izējumateriāli, un šī inovācija samazina energo patēriņu un izēvielu patēriņu, kas šajā nozarē, kas ļoti daudz izmanto enerģiju, arī par 17% ir samazinājums. Tātad problēma ir tāda, ka mūsu Eiropas Savienības noteik noteikumi ir šķērslis <clears throat> inovāciju jomā. Tāpat kā tehnoloģiskā progresa jomā. Jāsaka, ka šajā ziņojumā ko gatavoja mūsu kolēģe Korholas kundze. Man ļoti patīk, ka šeit ir e, pamatīgi viss izstrādāts, bet arī personīgā identifikācijā ir problēma. Grāce. E, la komisija. Paldies. Lūdzu, komisija. Thank you, Madam Chair. Uh, paldies, priekšsādātā. Labdien cienījumiem deputātiem. Lielas paldies par jūsu komentāriem un paustiem novērojumiem. Es domāju, ka mēs tiešām atrodamies ļoti sarežģītā politiskā situācijā. Ir skaidrs, ka Eiropas ETS ir uzņemta ar tādu ļoti, ar ļoti dalītām jūtām. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams koplēmums, kas ļaus mums turpināt īstenot uh, nozīmīgas politikas līdz nākamā aprīļa beigām. Mums tiešām ir nepieciešams tiesisks akts, citādāk defaulta situācija nozīmētu to, ka būs Eiropas Savienības ETS pilnā apjā, apmērā. Redzot, kāds pronāk, pro, <clears throat> progress ir panākts uh, IKO uh, līmenī, tad šāda pilnīga Eiropas ETS īstenošana tiktu uztverta ļoti negatīvi. Mūsu politikas centrā um, saglabājas multilaterālisma uh, aizstāvēšana un globālo procesu veicināšana. Pašlaik ir ļoti grūti saskatīt, kādas būtu priekšrocības kādai citādākai pieeja nekā tai, ko piedāvā komisija. Komisijas priekšlikums atbild uh, partneru paustajām bažām, bažām par šo ekstrateritoriālismu. Tās ir ņemtas vērā. Uh, vidējā termiņā mēs ņem, ierosinam ņemt vērā šīs emisijas tikai tādā apjomā, kādas tās rodas Eiropas Savienības gaisa telpā. Priešlikums nav diskriminējošs, tiek ņemt vērā un tas tiek attiecināts uz visiem operatoriem, neatkarīgi, neatkarīgi no tās nacionalitātes. Mēs nediskriminējam tos uzņēmumus, ka tie operatori, kuri vēlētos strādāt ārpus Eiropas Savienības, viņiem no citādāka attieksme kā pret tiem, kas darbotos ārpus. Visa daudznacionālo uzņēmē darbība nozīmē to, ka tiek respektēti uh, nacionālie noteikumi. Ja tas netiek veikts, tad nevar arī izveidot funkcionālu starptautisku režīmu. Eiropas Savienības ETS iekļaušana aviācijā ir visu ekonomiku aptvarošs uzdevums. Nav nekāda iemesla neiekļaut uh, aviācijas sektoru laikā, kad uh, būtiski pieaug emisijas Mūsu priešlikums ņem vērā arī IKO asamblejas rezolūcijas garu. Mēs esam gatavi paskaidrot savu priešlikumu loģisko pamatojumu un to, kā tas atbilst diskusijām, kas notika IKO līmenī. Es domāju, ka ir panākts ļoti labs līdzsvars starp īpašu apstākļu ņemšanu vērā, ir ieviests de minimis eh, noteikums atsevišķiem maršrutiem, bet tajā pašā laikā tiek nodrošināti arī līdzvērtīgi spēles noteikumi. IKO rezolūcijas interpretācijas, kuras um, norāda vai varētu ieteikt, ka progress tiks, progress tiks apdraudēts, ja tiks veikta. Um, ātra darbība, ja tiks ap, ka, tiek apdraudēta operātoru neatkarība, tas nav īsti taisnība. Bet agra rīcība ir jāatzīst, ka tās veicina sagatavošanos, lai varētu pasākums pilnībā īstenot, un esam cieši apņēmušies to panākt. Ja runājam par vispārējo akceptu un atbilstību, jāatbilst, ka vairākums uh, lielākā daļa, 98% CO2 eh, izmešu, kuri tika iekļaut 2012. gada režīmā, ir nodrošināta pilnīga atbilstība. Nozīmē, ka ASV pārvadātāji ir nodrošinājuši atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ja ir atsevišķi pārvadātāji, kuri nevēlējās īstenot šo. Mm, jā, Tātad jāuzsver, ka Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana būs ārkārtīgi svarīga. Tas būs svarīgākais aspekts arī nākotnē. Mēs esam pārliecināti, mēs turpinām būt pārliecināti par to, ka komisijas piedāvā, piedāvātajam priekšlikumam ir pievienotā vērtība, un es tiešām vēlos, lai mēs visi saglabājam savu apņemšanos noslēgt koplēmuma a, procedūru laicīgi un pilnīgi, lai mēs varam turpināt īstenot Eiropas Savienības ETS. Paldies! Grāce! Paldies! Karhals konsults. Liels paldies! Man jāteic, ka, nu, mani īsti nepārliecina komisijas sacītais. Es uzmanīgi arī iepazinos ar paskaidrojumu rakstu un esmu tiešām pārsteigta par šādu veidu loģiku. Tas, tur tiek teikts atbildot uz ik kao septembra sanāksmes pozitīvo rezultātu, un to tiek teikts atbildot uz šo progresu, un lai varētu arī turpināt šādu efektīvu uh, globālo pasākumu pieņemšanu, tad, tad eh, pasākumu pieņemšanu globālā tirgu ir jāveic grozījumi tā tālāk. Esmu ļoti pārsteigta, jo tiešām reakcija ir bijusi absolūti pretēji tam, ko saka komisija. Eiropas Savienība tagad iesaka kaut ko tādu, kas nekādā gadījumā neradīs konstruktīvu atmosfēru un neveicinās turpmāku pozitīvu gaisotni. Paldies par Krāmerku un komentāriem. Esmu arī priecīgi, ka varam sadarboties par Džordans kundz sacīto mm, jautājumus. Es nezinu, varbūt esat kaut ko pārpratusi. Likās, ka jūsu arguments bija tāds, ka jūs vēlaties, lai iekšējais Eiropas Savienības ETS turpinātos, bet tas jau arī turpināsies. Uh, kas turpināsies Eiropas uh, ekonomiskajā telpā. Eiropa turpinās darboties tā, kā tā ir darījis līdz šim. Šeit mēs runājam par globālo, par pasaules vienošanos, tādēļ mums nevajag šeit izdarīt spiedienu uz citiem, jo tas vienkārši var uh, nodarīt kaitējumu labajai atmosfērai. Ja jūs sakāt, ka mums ir jārūpēs par aviāciju, uh, būt droši par to, ka tā saņem arī. Jā, jā, bet the difference is very small. Jā, bet atšķirība ļoti maziņa. 38, 30. Ja mēs riskēsim tikai 8% vārdā, nebūs iespēja vienoties globāli vispār par šo jautājumu. Tas ir satraucoši. Merkies kundze sacītais. Piekrītu, ka saistoša vienošanās būtu jāpanāk IKO. Un tam vajadzētu notikt 2016. gadā. Vispārīgs komentārs. Mums ir jābūt ambicioziem. Mēs jau to esam dzirdējis neskaitāmas reizes bet aicinu kolēģus padomāt par to, ko tas īsti nozīmē, vai mēs vienprātīgi, vienpusējas aktivitātes pasākums varam uh, par tādiem saukt, ja mēs tagad uh, apdraudēsim visu globālo vienošanos. Es nedomāju, ka mēs tādā veidā esam ambiciozi, jo mēs nesasniedzam rezultātus. Esošais vispārīgais ETS sniedz ļoti satraucošus piemērus, jo mēs jau tagad redzam, ka dārgās vienpusējās ETS sistēmas, kā Eiropas Savienība ir palielinājusi savus emisijas patiesībā, ja mēs ņemam kopumā visas emisijas kop. Un šīs emisijas ir ievērojami pieaugušas. Ja mēs skatām arī ne tikai ražošanu un patēriņu, mēs saprotam, ka mēs importējam aizvien vairāk un atbilstīgi starptautiskajai tirzniecības statistikai mēs ļoti skaidri redzam, kā klimata pasākumu piemērošanas periodā patiesībā kopējais emisiju skaits pieauga. Lūk, tāds ir vienpusējs politikas rezultāts. Tādēļ es joprojām esmu kritiska tiecībā uz jebkāda veida vienpusējiem pasākumiem, aktivitātēm, bet esmu gatava turpināt vienpusējo aktivitāti Eiropas Savienībā, ekonomiskajā zonā. Mēs to varam darīt, ja mēs to gribam, bet mēs nevaram apdraudēt atmosfēru, kādas ir uh, pašlaik sarunās ar globālajiem partneriem. Paldies! Liels paldies! Atgādinu kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. Mm, decembris, pulkstens 12. dienā, un arī atgādinu, ka rīt no rīta komiteja tiekas pulkstens 10.13. mums ir 10.15. mums ir kopīgi arī tikšanās nacionālajiem parlamentiem par iekšējo enerģijas tirgu Eiropas Savienībā 21. gadsimtā atgādina arī kolēģiem, ka šovasar, šovakar 18. ir Ziemassvētku kokteilis. Visus aicinu piedalīties šajā nelielajā pieņemšanā. Paldies!